tu, lai veidotu šo Eiropas līmeņa drošības filozofiju. Paldies! Dank, Paldies Ettingeram, komisāram Ettingeram. Tika iesniegts arī rezolūcijas priekšlikums par šo tēmu. Nobalsots eh, tiks rīt pulksten 12. diskusija par šo punktu tiek slēgta. Šim punktam seko kopīgas debates par siltumnīca efekta gāzu emisijām. Šeit mums ir visupirms Kritona Arsenis kunga ziņojums par uzskaitas noteikumiem un Bas Eikhaut kunga ziņojums par mehānismu siltumnīca efekta gāzu emisiju monitoringam un ziņošanai. Sāks eh, abi referenti Arsenis Kungs tagad četras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, kolēģi. Tātad te mums ir tādi divi konkrēti ziņojumi. Taču šī tēma, protams, joprojām ir klimata pārmaiņas. Mēs esam iesaistījušies pārunās un, protams, ka ir panākts arī zināms progress, tomēr katru gadu gadiem ritot uz priekšu, mēs neesam apmierināti ar panākto, jo tas nav pietiekoši. Mums ir nepieciešami konkrēti risinājumi un līdz 2000. Uh, 50. gadam jāpanāk vienošanās, globālā vieno, eh, eh, jāsasniedz standarti, kuriem esam vienojušies. Tātad šajā parlamentā mēs, eh, mums būtu jārīkojas daudz noteiktāk, daudz nopietnāk jāpieiet šim jautājumam. Un tam būtu jātiec uz visā, visiem likumdošanas posmiem Eiropā, arī nacionālā līmenī. Mēs nedrīkstam apmierināties ar uh, kaut kādu minimālo standārtu kopumu. Mums ir uh, eh, jātīsta, jāpapildina likumdošana. Tieši tas, ko, tas, tieši tas ir tas, ko mēs darām. Uh, mēs uh, nolēmām mēs nolēmām iekļaut šajā ziņojumā uzskaitas noteikumus. Tomēr tā vietā, lai, uh, lai uh, pieturētos pie minimālā standārtu kopuma attiecībā uz izmešiem, uh, mežniecības jomām, uh, apmežošanas jomā, no nu, zemes izmantošanas jomā, mēs tomēr nolēmām uh, iet soli uz priekšu un aicināt nolēmām, ka Eiropas dalība, Savienības dalību valstīm būs jāuzņems atbildība arī par darbībām, kas tiek veiktas uz lauksaimniecības zemes. Tātad eh, būs pienākums, eh, Eiropas Savienībai būs pienākums būt līderim šajā jomā, lai uzskaite eh, tiktu veikta atbilstoši starptautiskajiem standārtiem. Ja mēs turpināsim šādā pašā garā un tiešām visam piesim ļoti nopietni, ja mēs būsim daudz atbildīgāki attiecībā uz vides aizsardzības politikas īstenošanu, tad mums izdosies panākt uh, eh, e, starptautisk, pa, vienoties starptautiskā līmenī par uh, klimata jautājumiem 2015. gadam. Šeit uh, savu pienesumu ir, pienesumu ir devuši daudzi kolēģi, ēnu referenti, un viņi ir atbalstījuši šo ideju par obligātu uzskaiti, obligātu igadēju uzskaiti uh, zemes, no, zemes izmantošanas kontekstā. Vēlos pateikties saviem, uh, savai asistentē Likai Zonai no sociālistu grupas sekretariāta, kura Elizabetei Finlijai no vides komitejas sekretariāta, Kīpras prezidentūrai un Eiropas komisijai ikvienam, kurš ir ieguldījis tik daudz darba, lai šis ziņojums, eh, eh, ziņojums varētu būt šeit jūs priekšā. Un lai dalību valstīm uzliktu pienākumu veikt šīs uzskaitas procedūras. Tad es ceru, ka mēs panāksim vienošanos līdz 2015. gadam, un mēs mums tas tiešām izdosies. Paldies Arsenis kungam. Ekhauta kungam četras minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties pārējiem ēnu referentiem, komisijai un arī Kipras prezidentūrai un par to, ka izdevās eh, dabūt šo ziņojumu cauri jau pirmajā lasījumā. Mans ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs un ir saistīts ar uzskaitas noteikumiem eh, dalību valstīs. Eh, tad tas ir par to, lai visas dalībvalstis rīkotos atbilstoši vienotiem pārskatāmiem noteikumiem, tiktu kontrolēta siltumnīca efekta gāzu emisija ilgtermiņā dalību valstīm ir jāizstrādā plāni e, pārējas plāni, e, lai samazinātu siltumnīcas efekta gāzes, gāzu apjomu. E, lidstaten laten hoe ze hun stappen daarop gaan zetten. Een ander belang. 80% apjomā. Un vēl viena svarīga joma ir kūģniecība. Šobrīd dalībvalstis, eh, dalībvalstis nevēlas iekļaut kūģniecību šajā uzskaitē. Tomēr es ceru, ka komisija drīz nāks klajā ar priekšlikumu, kā mēs varētu iesaistīt, eh, eh, piesaistīt un izmantot starptautiskās kuģniecības pieredzi šajā uzskaitē. Pārunu laikā visvairāk uzmanības tika pievērsts uh, uzskaitēm un atskaitēm priekš par finansējumu, finansējumu izmantošanu. Un, nu, un tas bija tāds uh, viens no lielākajiem strīdu sāboliem šajās pārunās. Uh, apvienotā karalista un Vācija bija divas no valstīm, kuras uzstājās visvairāk par šo jautājumu. Uh, Tātad uzskaites noteikumi un tas, cik daudz finansējuma tiek iztērēts vides aizsardzībai, ir nu, tādas nopietnas prasības, un šīm valstīm šīs prasības likās pārāk stingras. Parasti šīs valstis lielās, cik zāļa ir to ekonomika, tomēr, kad runāju par konkrētiem praktiskiem jautājumiem, tad, tad apvienotā karaliste un Vācija kļūst stūrgalvīgas un atsakās eh, uzklausīt eh, argum, ja kāds arguments, eh, kas attiec uz finansējumu. Dalībvalstīm ir tikai jāatskaitās par to, cik naudas tās iztērē jaunatīstības valstīs šajā jomā visi, kas ir piedalījušies pārunās, eh, zina, cik svarīga ir ēst rīcība jaunatīstības valstīs. Katru gadu mēs izcīnām smagas cīņas un ēs. Eh, nevar īsti pateikt, cik naudas te tiek iztērēts. Katra, neviena dalībvalsts eh, tā īsti nevar sniegt konkrētas atskaites. Zviedrija, Vācija, apvienotā karalista katrai ir kaut kādi tēriņi, taču mē, mums nav tādu vienotu aprēķinu. Mēs nevaram konkrēti pateikt, cik daudz es tērē jaunatīstības valstu uh, vajadzībām. Nu, tā ir tāda liela problēma. Uh, šis ziņojums cerams, uh, cerams darīs galu šai nenoteiktībai. Tomēr bija tik grūti vienoties ar Vāciju un apvienoto karalisti par šiem jautājumiem. Uh, Lūdzu, darīsim visu iespējamo, lai es varētu uh, spēt lielu soli uz priekšu eh, un vienoties uh, arī par atbilstību starptautiskajiem standartiem. Mums, mums jau esam kaut ko panākuši, tomēr mums vēl ir daudz darāmā, ja mēs vēlamies panākt patiešām zāļu vidē saudzīgu ekonomiku. Paldies! Paldies, Eikautku! Un tagad komisāra Hedegarda. Uh, Paldies, uh, priekšsēdētā kungs, ļaujiet man eh, sākumā uzslavēt eh, abus referentus, Bāsu Eikhautu un Kritonu Arsenis kungu. Nu, paldies arī visiem, kas piedalījās abu ziņojumu tapšanā. Jāsaka, sadarbība starp visām trim iestādēm bija lieliska un uh, vienošanās tika panākta jau pirmajā lasējumā. Arī Kipras prezidentūra bija ļoti pretim nākoša. Jā, ļoti svarīgi šeit ir tas starptautiskas saistības un um, mērķu sasniegšana attiecībā uz klimata pārmaiņu politiku. Durbanā tika pieņemti konkrēti pasākumi par to, kas notiks pēc Kyoto protokola līdz 2020. gadam. Mēs uh, runājam par emisiju samazināšanu, izmantojot LULUCF sektoru, un šādi mēs uh, aizpildām ļoti svarīgo robu un uh, veicinām uh, to, ka visi spēs dot eh, savu ieguldījumu emisiju samazināšanā. Šis plāns ir ļoti ambiciozs un atbilst eh, komisijas ambīcijām šajā jomā. Turklāt kompromiss eh, ļauj uzņemties atbildību par lauksaimnieciskajām aktivitātēm, uh, sākot jau 2020. gadā, bet um, arī līdz 2020. gadam mēs šo atbildību sākam uh, uzņemties aizvien vairāk. Tas ļauj labāk pārzināt to, kas notiek um, ar zemes izmantošanu, tas ļauj uzkrāt informāciju un labāk regulēt luluts uh, sektoru turpmāk šis lēmums uh, palīdzēs arī ilgtspējībai, ilgtspējīgai bioekonomikai. Mēs šādi veidosim ceļvedi Eiropas uh, ekonomikā, lai um, izvērtētu siltumnīca efektu gāzu ietekmi uz uh, mūsu lauksaimniecību un skatīsimies, kā to atspoguļot. Uh, realistiskā veidā. Mēs eh, to darot labāk iepazīsim šo sektoru un eh, tā vajadzības un zināsim, kas ir jādara un kad tas ir jādara. Turklāt jāizceļ pirmajā Lulucf eh, lēmumā pantā ir norādīts, ka šis solis ir pirmais solis. Nākamais solis būs par to, kad uh, emisijas no Luluts sektora var iekļaut uh, kopējā savienības uh, emisijas samazināšanas plānā. Šis uh, plāns palīdz arī mūsu pašmāju emisiju samazināšanas plānam un um, palīdz iezīmēt skaidrāk turpmāko Eiropas Savienības em pret emisiju politiku. Šeit ir paredzēts arī ļoti konkrēts monitoringa mehānisms, kas jau iekļauts klimata un enerģētikas pakotnē. Šis plāns ļauj labāk izpildīt mūsu saistības periodā pēc Kyoto protokola un ļauj labāk pārskatīt to, kas notiek ar emisijām un klimata pārmaiņām. Komisija uzskata, ka kompromiss pašreizējā redakcijā atbilst visām prasībām. Iespējams, tas neatbilst pilnībā visām mūsu sākotnējām ambīcijām, tīpaši runājot par zemoglekļu ekonomiku un klimata finansējumu, kā arī par uh, to, cik bieži tiek iesniegti ziņojumi un uh, par to, cik plaši tiek izmantoti uh, īstenošanas akti. Katrā gadījumā komisijai būs uh, paziņojums uh, par šo jautājumu, kas uh, tiks pievienots protokolam, bet komisija atzinīgi vērtē šo kompromisu, jo mums jātur temperatūras pacelšanās zem diviem Celsija grādiem un mums kopīgi jācīnās pret uh, klimata pārmaiņām. Komisija ļoti cieši sekos līdzi tam, kā tiks uh, īstenots uh, šis plāns, veiks monitoringu un informēs arī parlamentu koplēmuma procedūras garā. Noslēgumā ceru, ka rīt tiks nobalsots pār abiem ziņojumiem, šķiet, ka tas ir milzīgs solis uz priekšu. Paldies eh, komisāri Hedgardai. jākonstatē, mēs jau esam iekavējuši laika plānu šodienas vakaram. Mums jābūt līdz ar to ļoti lakoniskiem. Uzklausīsim Vestlundas kundzi tagad. Paldies priekšsēdētāju kungs. Jā, domāju, ka mums ir noteikumi statistikai un ziņojuma iesniegšanai, kas ir jāievēro. Tas attiecas arī lē, uz lē, lēmumiem par klimata pārmaiņām visos līmeņos. Ļoti labi ir, ka mēs uh, saprotam, cik dalībvalstis uh, piešķir attīstības palīdzībai. Kā jau teica Eikhaut kungs, uh, šeit gan būtu nepieciešams ievākt vairāk informācijas. Ļoti žēl, starp citu, ka tiek pausta kritika par šiem pasākumiem. Mēs atņēmam līdzekļus uh, attīstības palīdzību un ieguldam cīņā pret klimata pārmaiņām. Es būtu labi, ja mēs atrastu papildu līdzekļus, lai cienītos pret klimata pārmaiņām, nevis atņemtu šos līdzekļus attīstības palīdzībai. Paldies. Un tagad eh, kolēģis eh, Hadži Georgiju. EPP grupas vārdā Morko Naite Mikuleniene. Divas minūtes. Ačiū pirmininkė. Paldies priekšsēdētāji. Neapšaubām Eiropas Savienība ir līdere globālajā cīņā ar klimata pārmaiņām. Bet eh, mēs sev uzdodam jautājumu, vai mēs esam pietiekami ambiciozi un vai mēs neesam vieni šajā cīņā. ANO konvencija klimata pārmaiņām un Kyoto protokols eh, liek mums pieņemt noteikts lēmums. Mums ir jādarbojas LULUCF sektorā saskaņā ar šīm starptautiskajām prasībām. Uh, Un Eiropas komisija ir piedāvājusi ambiciozu projektu, piedāvā iekļaut dažādas elementus uzskaite, uh, Mums ir jāveic pasākumi, kas nodrošina šādu uzskaiti, bet es gribētu arī atgādināt vienu no pamatprincipiem uzskaitē, kas ir profesionalitāte. E, komitejā mēs runājam par šo jautājumu, es esmu apspriedusies arī ar dalību valstu pārstāvjiem, un mēs uzskatām, ka LULUCF prasībām nebūtu jāizraisa pārlieku birokrātiskais loks ne dalību valsts administrācijām, ne arī lauksaimniekiem. Uh, ka arī šim dokumentam nevajadzētu izraisīt kaut kādas papildus eh, saistības, kas ir saistītas ar klimatu pārmaiņām, bet nav tieši saistīts ar uzskaiti. Es eh, uzskatu, ka šis trialoga rezultātā tapšais dokuments eh, principā tā, likvidē mūsu bāžas un dalību valstīm tagad ir jādarbojas saskaņā ar ANO konvenciju noteikumiem, bet arī jautājums par meža definīciju vēl līdz galam nav sakārtota. Es gribētu pateikties referentiem par darbu, kas liek mums virzīties priekšu un neļauj atkrist atpakaļ. Paldies tālāk no sociālistu un demokrātu grupas Ulskog kungs divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Tiešām ļoti žēl ka mums ir dažādi viedokļi dalībvalstu starpā attiecībā uz mm, mūsu ārējās mm, darbības aspektiem. Tas rada negatīvu iespēju, un mums ir noteikti mērķi, kas mums ir jāpilda, mums ir jābūt korektiem, attiecīgi uzskaitziņā, un ļoti žēl, ka nevienmēr rezultāts saskan ar mūsu pieliktiem pūliņiem. Uh, Un šeit referents raksts par to, ka ir grūtības, grūtības iet uz priekšu, panākt rezultātu, bet ir nepieciešams izdarīt attiecīgas modifikācijas. No otras puses ir jautājums par kontroli un par uzraudzību, siltumu līdz efektu izraisošu gāzu ziņā, un arī tā visi ietekme uz eh, klimata pārmaiņām. Eh, šie te klimata un enerģētikas jautājumi ir dalībās kompetence, bet šeit ir arī uzraudzības elements, kas ir jāņem vērā. Varbūt eh, mūsu pieeja ir pārāk vienkārša, bet. Uh, Mums ir ne tikai jārunā, bet noteikti jārīkojas. Uh, uh, paldies, vai jūs pieņemsiet zilo kartīti no Zjobras kunga? Vai jūs pieņemsiet šo zilo kartīti? Es gribēju kolēģei uzdot jautājumu. Lielas paldies par jūsu runu pilnībā cienot jūsu viedokli par klimatu pārmaiņām, es gribētu uzdot jums jautājumu. Jūs pārstāvāt S un D grupu. Vai jūs neredzat šeit tādu cēloņu sakarisku saikni starp Eiropas Savienības darbībām zem oglekļa ekonomikas nodrošināšanā un bezdarba pieaugums tad no otras puses. Vai jūs neredzat šeit kādu saikni? Ir ļoti daudz liela uzņēmumu, kas pārdislocē savu ražošanu ārpus. Uh, Eiropas Savienības, kur nav ierobežojumi CO2 izmešiem, piemēram, uz Āziju tiek pārcelt uzņēmumu, un rezultātā m, mm, Eiropa zaudē, jūs esat sociālisti, vai jums šis fenomens nav liekas svarīgs? Lūdzu, iespēja atbildēt. Es uzskatu, ka mums šeit ir diskusija par klimatu. Protams, klimatam ir ļoti svarīga loma, bet mēs runājam par globālu līgumu, un, protams, ir iespējama tā tendence, ka tiek pārcelti uzņēmumi uz citu valsts, kur ir zemāks normas un citu nodarbinātības situācija šeit ir jār, jārunā gan ar NV, gan arī uh, Rūpniecības komiteju. Es vienkārši gribēju teikt, ka mums jārīkojas inteliģentāk. Tālāk nākamais runātais no Alde grupas, divas minūtes Kila Kakis kungs. Priekšsēdētāji komisāri kun, kungs. Šie ziņojumi ļoti tehniski. Es domāju, ka mēs esam panākuši ļoti labu kompromisu šajos aspektos, bet šeit ir arī ļoti svarīgi politiski jautājumi, runājot tieši par lielāku mūsu politiku efektivitāti un caurskatamību. Mums ir jābūt tiešām caurskatāmākiem un arī efektivitāti ir jāpaukstina emisijas tirniecības schēmas ietvaros jāatzīst, ka ir notikuši eh, ļoti skaļi mm, skandāli. Piemēram, šis mehānisms, CDM mehānisms. Eh, komisija cīnījās par SD mehānismu un arī parlaments piedalījās šajā cīņā. Tad bija tāda diskusija un mums izdevās ietaupīt mm, ļoti daudz izmaksu ziņā elektrības eh, rēķinos bet tālāk notika spekulācija, tika pārdota šīs emisiju tiesības 200 reižu lielākā apjomā nekā faktiski iepirktās emisiju kvotas. Mēs diskutējām par saules paneļiem, mēs maksājām milzīgas izdevumus, lai šo saules paneļus uh, izvietotu šeit, lai būtu priekšgalā visiem, bet tad ķīnieši pavisam vienkāršiem līdzekļiem izdarīja to pašu, tas bija pretrunā mūsu subsīdijām, ko mēs devām. Viss tas ir jāņem vērā LOLUCF eh, nolīguma ietvaros, protams, jāskatās, kā tas darbosies praksē un ir jābūt uzmanīgiem arī eh, caurskatāmiem, efektīviem mūsu politikā šajā sektorā. Šis jautājums ir ļoti svarīgs, un tāpēc mēs nevaram atkal ieslīgt kaut kādās sarunās un nolūku deklarējumā. Paldies zaļo grupas vārdā Hasī kundze, viena minūte. Dārgie kolēģi, pateicoties, es gribu pateikties referentiem par lielisko darbu. Visā pasaulē tiek runāts par lauksaimniecību, par mežsaimniecību, kad lūk šie sektori rada vienu piekto daļu no C gāžu izmešiem. Ļoti daudz cilvēku uzskata, eh, ka lauksaimniecību efekts spēja mīkstināt eh, izmešu aspektu. Bet ir jautājums par lauksaimniecības praksi. Šeit mēs bieži redzam pretruns ja mēs neizmantojam tradicionālo praksi, ja mēs godīgi neziņojam par emisijām, tad klimata pasākumi būs dārgāk. Eh, piemēram, purvus nevajadzētu apart tā, lai tur varētu sēt kultūras, un mums nevajadzētu galu galā Somijā eh, šos, šos mežus galu galā eh, nogriezt un tad izmantot šo zemi kaut kam citam. Tas viss tikai emisijas samazināšanas vārdā. Tas nebūtu pareizi, jābūt saprātīgiem risinājumiem. Paldies. Tālāk Mastalks kungs, viena minūte. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties referentiem par lielisko darbu. Uh, Es ar lielu prieku sadarbojos ar referentiem un ar visiem citiem kolēģiem, kas piedalījās kompromisa kaldināšanā. Šajos ziņojumos ir ne tikai vīdes aspekts, bet arī sociālais aspekts. Uzskaite atbalstīs mežsaimniecības sektoru, tā ir tradicionāla nozare, ir likts uzsvers uz labāk uzskaita, tas veicinās koku rūpniecību, radīsies atkal jaunas darba vietas. Un arī prasība vairāk piesaistīt oglekli mež, meža sektorā, tas labvēlīgi ietekmēs šo sektoru un uh, ļoti būs iespējams arī pāriet no monokultūrām uz tradicionāli dažādu kultūru apvienojumu mežā. Tātad tas ir labs kompromiss. Paldies, Sīberkungs. No Austrijas tātad mūsu kolēģis izteiksies divas minūtes. Un paldies priekšsēdētāju kungs un jāapsveic jūs uh, ar lieliskam vārds paldies zināšanām, ko jūs nodemonstrējāt. Rīt balsosim par šo jautājumu. Jautājums ļoti svarīgs, tikpat kā klimata politika. Mums jāsadala slodzi uz visiem sektoriem, un, un tāpēc svarīgi LULUCF sektoru arī piesaistīt un vienoties par kopīgiem standartiem kopīgām saistībām Kyoto protokola kontekstā. Tiek pat svarīgi apzināties, ka ar klimata politiku um, mūsu ceļš sākas. Un uh, mums tiešām jācenšas īstenot uh, tie lēmumi, kas uh, tika pieņemti, un jāskatās, kādas uh, tam būs sekas. Iespējams, tas nav tik vienkārši kā citās jomās. Trūkst uh, ievāk ievāktās informācijas vispirms, un šī informācija vēl nav apkopota, lai izdarītu pareizu secinājumus. Svarīgi ir izvēlēties arī pareizus īstos eh, pasākumus. Eiropai šeit ir vadoša loma, bet eh, citām eh, pasaules valstīm daudz vairāk emisiju, bet jāsaka godīgi, citas valstis arī, arī cenšas. Un, um, Mums jāskatās, lai 2015. gadā uh, mēs uh, kopīgiem spēkiem panāktu šo klimata pārmaiņu un temperatūras uh, mērķi, kas mums ir. Nevajag sasteigt lietas gan, jo grūti ir prognozēt uz priekšu šajā lietā. Līdz ar to mums ir lēmumi, kas jāīsteno, un vienkārši nevajadzētu um, kā teikt, eh, lietas sasteigti, mums eh, jāpieturas pie eh, līnijas, par ko esam vienojušies. Un paldies, un tagad klāsas kundze. Divas minūtes. Paldies priekšstādātāju kungs, komisār, komisāras kundze, kolēģis, kolēģi. Es domāju, ka mēs te runājam ļoti pareizi, un es piekrītu kompromisam tāpēc, ka ir palēnināts temps runājot par uzskaitas noteikumiem LULUCF sektorā. Komisijas priekšlikumā bija daudz tādu sasteigto plānu. 2017. gadā runa būs par jaunu globālu klimata vienošanos, un būtu sasteigti tagad pieņemt pilnīgi atsevišķu politiku, uh, kas nav līdzsvarota politika lauksaimniecības sektoram. Mums vajadzētu taisnīgus uzskaitas noteikumus starptautiskā kontekstā. Mums vajadzētu izvarīties no liekās birokrātijas, kas um, izvirzīsies par pašmērķi un kura rezultātā mums būs uh, daudz standārtu, kurus nevarēsim īstenot mēs eh, analizējot eh, oglekļa saturu koksnē un augsnē, neprognozējam ilgtspējīgi, kas notiks ilgtermiņā lauksēmniecību. Lauksēmniecība mums visiem ir ārkārtīgi svarīga, tas ir eh, milzīgs resurs mūsu rīcībā, Un ja tagad uh, pie apaļā galda mēs uh, pieņemsim svarīgus lēmumus par lauksaimniecību, un mēs aizmirsīsim, ka esam atkarīgi arī no maziem lauksaimniekiem, kas nebūs spējīgi pielāgoties uh, šīm sarežģītajām prasībām. Un tas var nozīmēt uh, lauksaimniecības pasliktināšanos, uh, augsne kļūs mazāk uh, auglīga un um, produktivitāte arī mazināsies. Vai to mēs vēlamies, tas ir jautājums. Paldies, un turpinās Boguslavs Soniks viena minūte. Neapšaubāmi saskaņota sistēma uh, uzskaits jomā par siltumnīcas gāzu izmantošanu ir svarīga, tomēr juridiskajam pamatam ir jābūt līdzsvarotam. Kad mēs pieņemam lēmumu par šādu veidu regulējumu tiesību aktu, tad mums ir jāņem vērā eh, dažādi apstākļi dalību valstīs, kā arī valstu starptautiskās saistības. ļoti bieži var eh, notikt tā, ka eh, eh, ir atskaišu pārklāšanās un rodas papildu administratīvie izdevumi. Ir jānodrošina secīgums un saskaņotība ar starptautisko likumdošanu. Tādēļ es atbalstu grozījumus, kas ir iesniegti šim ziņojumam, sevišķi tos, kur, kur ir precizētas definīcijas eh, meža apstrādes jomā. Un tagad sāksim eh, brīvā mikrofona procedūru. Saka priekšsēdētājs. Jordānas kundze lūdzu pirmā. Paldies priekšsēdētāji. Šis mehānisms ir nepieciešams. Mums ir tas jāsask, eh, jāharmonizē, jo tad eh, šī sistēma nebūs sloks ekonomikām. Tomēr jārīkos ļoti piesardzīgi. Mums ir jāsamazina administratīvais sloks valstu līmenī. Dalībvalstis uh, protams, eh, ka vēlas ietaupīt, eh, kad runāja par birokrātisko funkcionēšanu. Mums ir jādara vēl vairāk, mums ir eh, jā, jā, jānodrošina papildu finansējums klimata pārmaiņu apkarošanai Eiropas Savienībā. Visiem šiem, visiem šiem mērķiem ir jābūt izpildītiem, tad mēs nedrīkstam astāties pie 50%. Mēs nevaram ieguldīt tikai jaunatīstības valstīs. Ja mēs eh, centīsimies iegūt vairāk naudas šim mērķim, tad mēs varētu radīt vēl lielāku hausu, jo dalību valstis eh, droši vien sāks eh, rīkoties saskaņā ar sautīgiem mērķiem, nevis vienkārši klimata pārmaiņu no, novēršanu. Nākamais runātājs Mikolāšika kungs. Paldies! Priekšsēdētāji, komisārs kundze, kolēģi. Es atbalstu šos monitoringa mehānismus attiecībā uz siltumnīcas gāzu izmešu monitoringu, jo tikai precīzi dati var uh, nodrošināt, var ļaut mums izsakot līdz tam, vai tiek ievērot noteikumi. Mums ir jāsaka, mums ir ne tikai jāievēro Kyoto protokolā pieprasītais, bet ir Eiropas Savienības mērķi. Vides aizsardzība ir ārkārtīgi svarīga, jo sevišķi apsveicu un atbalstu to, ka tiek pievērsta uzmanība izmešiem jūrniecības nozarē. Tā ir joma, kur jāpievērš jo, nākotnē vēl vairāk uzmanības. Mums ir nepieciešama pārskatām, nepārskatāma uzraudzība, monitorings, lai mēs varētu iegūt uh, visaptvarošus datus no visām dalībvalstīm. Tādā veidā mēs varēsim uh, īstenot konkrētus pasākumus emisiju apjoma samazināšanai. Paldies! Gribaldi kungs. Klimata politika ir viens no svarīgākajiem elementiem Eiropas Savienības politikas nostādņu īstenošanā. Un mums ir jāpaukstina sava konkurētspēja jānovērš jā, dempings dažādās austrumu valstīs sociālās eh, aizsardzības, eh, sliktās sociālās aizsardzības dēļ. Un te uh, situācija ir ļoti uh, mainījusies. Eiropa vairs nav konkurētspējīga salīdzinājumā ar dažādām citām, uh, citām pasaules daļām. Tātad mums ir jāpievērš uzmanība enerģētikas izmaksām. ASV ir izvirzījusies krietni priekšā slānekļa gāzes, pateicoties slānekļa gāzei. Uh, Tāpat ir daudzas austrumu valstis. Tātad mums nevajadzētu uzstādīt valstīm neracionālas prasības. Ferēre kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs nepiekrītam uz tirgu balstīdai pieejai, kuru īsteno ES attiecībā uz siltnīcas gāzu izmešiem. Te ir daudz pretrunu un ierobežojumu. Te, un to mēs redzam arī tajā, kā darbojas īsti šis oglekļa tirgus. Oglek, eh, ogleklis, šķiet dažādi, šī pieeja eh, nepalīdzēja samazināt klimata pārmaiņas. Mums ir jāizlabo eh, zināšanas, jāapildina zināšanas par oglekļa, oglekļa ietekmi eh, un to, kā varētu saglabāt au, augsnes auglību, kā saglabāt eh, eh, šos oglekļa krājumus un kā izveidot mehānismu, kas palīdzēs mums saglabāt augsnes auglību nepieciešamajā līmenī. Tieši tādēļ mums ir nepieciešama pētniecības programma šajā jomā. Tādā veidā mēs varētu likvidēt robu savās zināšanās. Bašesku kundze nākamā. Paldies, priekšsēdētāji! emisiju, eh, siltumnīcas gāzu emisiju samazināšana ir viens no mūsu pamatmērķiem Eiropas Savienības līmenī. Eiropas Savienība regulāri uzrauga emisiju līmeni un uh, arī gāzu uh, izmešus. Uh, Tātad ir svarīgi izveidot vienotus standartus un mehānismus, tāpat arī jāsekmē tādu instrumentu izveidošana, kas palīdzētu apkarot klimata pārmaiņas. Emisiju tirzniecības schēma ir viens no tādiem instrumentiem. Tāpat arī ETS. Eh, e Rumānija eh, jau se, sešus gadus pēc iesaistīšanās ETS programmā eh, ir panākusi ievērojumu progresu ir 4000 rūpnīcu ražotņu, kur ir samazināts šis silt, eh, siltumnīcas eh, gāzu izmešu līmenis. Un mēs ceram, ka mums izdosies panākt 2020. gadam izvirzītos mērķi, mē, mērķus. Paldies! Banki kungs lūd pēdējais runātājs. Priekšsēdētāji, siltumnīcas efekta gāzu izmešu samazināšanas jomā saistības neietver zemes izmantošanu un e, mežu apstrādi LULUCF sektorā. Komisija piedāvā lab, e, brīvprātīgu saist, brīvprātīgu saistību uzņemšanos Un eh, tādēļ es tikai varu atbalstīt to, ka eh, šajā regulā tiek iekļaut dažādi nosacījumi un noteikumi atkarībā uz eh, atskaite, atskaites metodēm un definīcijām. Tomēr man jums jāatgādina, ka apmežošana un atskaites šajā jomā var, eh, varbūt eh, ļoti, labvē, varbūt eh, ļoti nelabvēlīgi atsevišķām valstīm, piemēram, Ungārijai. Tādēļ mēs vēlamies pagaidu risinājumu. Paldies! Dodu vārdu Hildegārdas kundzei komisārei. Paldies, priekšsēdētājs, cenšos izteikties īsi. Es esmu uzklausījis ļoti daudz pozitīvu atsauksmju, un tātad šie divi ziņojumi tiek tiešām atbalstīti. Es uh, apzinos to, ka mums ir robi zināšanās, nevar tam nepiekrist. Tieši tādēļ mums vajadzētu sākt uzskaiti LULUCF sektorā. Vajadzētu ievākt atskaites, jo ja mums būs informācija no šīm atskaitēm, tad mēs zināsim, kādam jābūt nākamajam solim, lai samazinātu uh, ietekmi, kāda ir šīm gāzēm LULUCF sektorā. Uh, tad tas ir pirmais solis. Un ārkārtīgi svarīgs solis, jo nākamais, protams, būs atkarīgs no, no eh, šī pirmā soļa. Tieši tādēļ es tik ļoti atbalstu šo priekšlikumu. Un uh, otra piezīme no manas puses noslēgumā. Uh, dažreiz, kad jūs sēžat un klausāties uh, prezentācijas starptautiskās konferencēs, uh, jūs nevarat saprast, kas no tā viss sanāks. Un šeit ir tas konkrēts un specifisks piemērs. Durbānā pirms 15 mēnešiem šis process tika iesākts un, un, un tā tika izstrādāts starptautiskās vienošanās teksts. Tagad šeit ES mēs esam gatavi izveidot arī ES mēroga likumu. Uh, un tās tiešām radīs pamanām atšķirību realitātē. Un, ja mē, citi sekos mūsu piemēram, tas ir tikai tāds viens uh, piemērs, kā tāds lēns pārunu process reizēm var vainagoties ar uh, reāliem panākumiem. Un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgs pirmais solis, ko mēs esam veikuši šajā LULUCF sektorā. Liels paldies vēlreiz visiem, kur ir piedalījušies šajā darbā. Un es ceru, ka rīt parlaments stingri nodemonstrēs savu nostāju. Paldies! Arsenisa kungs lūdzu, divas minūtes. Just some facts for colleagues. Paldies, priekšsādātāju kungs. Te daži fakti kolēģiem, lai zinātu, par ko mēs rīt balsosim. Lulucēf aktivitātes ļauj ietaupīt dalību valstīm. Ja mēs pāriesim uz nākamo soli, tagad mērīt Lulucēf emisijas un salīdzināt ar tās ar mūsu mērķiem, tam vajadzētu pozitīvi ietekmēt situāciju dalību valstīs. Um, mums, mūsu interesēs ir visiem mērīt, izmantojot vienādu standartus, un to vēlamies panākt ar šo likumdošanu. Un šis vingrinājums ir makrostatistikas vingrinājums. Nu, mēs nevēlamies kaitēt lauksaimniekiem. Pēc 2020. gada, kā komisija teica, uh, būs uh, obligāti uzskats noteikumi lauksaimniecības aktivitātēm, kas tad notiks starp 2013. un 2020. gadu. Mēs gatavosimies un mums būs obligāti uzskaitas noteikumi katram gadam, sākot no 13. līdz 20. gadam. Dalību valstīm būs uh, jāpaziņo un jāsagatavo uh, tāmes par uh, izmešiem lauksamniecības jomā. Un eh, tad par katru gadu būs jāsagatavo tāda eh, fināla tāme, un 2020. gadā mēs varēsim to visu salikt kopā un aprēķināt eh, visu izmešu apjomu no 2013. līdz 2020. gadam. Tas ir milzīgs solis uz priekšu, salīdzinot ar to, tātad, kas tika lemts Durbanā. Un šķiet, ka visi varam būt lepni par Eiropas Savienības ieguldījumu cīņā pret klimata pārmaiņām. Paldies eh, Arsenis kungam un tagad Eikauta kungs divas minūtes. Paldies, eh, priekšsēdētā kungs. Es domāju, ka mēs tagad varam noslēgt šo diskusiju. Jā, kā komisāra Hedegarda teica, Šis ir neliels solis ar ziņojumu iesniegšanu. Jā, mums te ir daudz tādu mazo soļu, bet noslēgumā jāsaka lēni, lēni, runājot par klimatu, nesteigsimies, bet jāsaka, esmu pārsteigts, cik pārbijušies mēs esam. Uh, runāt uh, par šo tēmu, ņemot vērā, ka Eiropas Savienība tomēr šeit ir vadoša loma, mums ir maza resursu, esam atkarīgi no importiem, mums esam vecs uh, kontinents, uh, um, mūsu ražošanas izmaksas ir ļoti lielas, tāpēc arī elektrības cenas ir tik augstas, un visi tie, kam bail, uh, no pārējām pasaules valstīm, viņi nesekmē progresu, jo mūsu spēks ir inovācijas. Ja mēs eh, tagad, teiksim, pēc 2020. gada eh, samazināsim par 30%, tad varēsim radīt 6 miljonus darba vietu. Tas ir mūsu spēks un Šī ir mūsu stiprā puse. Kaut arī varbūt tas ir maz solis, bet uh, tā ir investīcija un tā ir inovācija. Un mums tiešām jāskatās uz priekšu, nevis atpakaļ. Paldies uh, Eikauta kungam. Diskusija tiek noslēgta un uh, rīt pulksten 11.30 notiks balsošana. Nākamais punkts darba kārtībā.